darību. Bieži mēs piemirstam eh, nelielu tautu likteni, īpaši tādu, kas ir kādreiz bijušas padomu saimnības okupēts. Paldies, eh, kolēģi, un tagad eh, mēs diskusijas par šo tēmu slēdzam. Nākamais darba kārtības punkts ir Jo Lainena kunga ziņojums par Eiropas vidas ekonomiskiem kontiem. Aicināšu referentu. Lainen kungu pie mikrofona lūdzu. Priekšsēžu kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, šodien apspriežam un rīt pieņemsim Eiropas likumdošanas aktu vai regulu, kas e, it kā sākumā varbūt šķiet e, nekas tāds ļoti nozīmīgs nebūtu, bet es gribētu teikt, ka ar šo, šiem ekonomiskiem, vidas ekonomiskiem kontiem mēs atšķirsim jaunu lapusi vides kvalitātes un labklājības mērīšanā. Mēs zinām, ka IKP neko neizsaka uh, par vides bilants, par sociālo bilants un tādēļ ne, nedod pilnīgu aptverošu uh, Uh, priekšstatu par labklājību plašākā nozīmē. Ir pēdējais laiks arī novērtēt, uh, kā izpaužas mūsu centieni, vai tie ir devuši pozitīvu rezultātu vai nē. Ik mēnesi mēs saņemam darba tirgus datus, ik gadus par uh, ekonomiskiem rādītājiem, par šiem rādītājiem mēs esam precīzi informēti, un tomēr uh, mūsu informētība attiecībā uz vidi un e, mūsu politikas sekām uz vidi ir absolūti nepilnīgas. Tam ir jāmainās, un 27. dalībvalstīs mēs ar šo regulu gribam radīt pamatu tādai skaidrai bilancei, vai mūsu virzība ir pareizā, pozitīvā virzienā, jeb tomēr negatīva, kā tas diemžēl bieži ir. Jau 2002. gadā parlaments neapšaubāmi pieprasīja, eh, ka sabiedrība tikt informēta eh, pār eh, vides datiem visaptveroši, un tam pamatā ir jābūt zinātniski pamatotai koncepcijai, kas ļaus izdarīt arī Eh, tālredzīgāks politisks lēmums. Mēs priecājamies, ka Eiropas komisija 2009. 2010. gada aprīlī uzņēmās šo regulas uh, izstrādes iniciatīvu, taču mūsuprāt tā ir bikla. Uh, parlamentā mēs esam prasījuši, ka virzījai jābūt straujākai. ES e un ANO jau 15 gadus runā par šo jautājumu. Uh, Virzība bija krietni pārāk lēna, un tādēļ mēs priecājamies, ka sarunās ar padomu esam guvuši būtiskus panākums. E, tomēr sarunas ar padomu nebija vienkārši, jo ir vairākas dalībvalstis, kas nekādas vīdes balanses neizdara, bet mums ir jārada kopīga bāze visās 27 dalībvalstīs. Komisija piedāvāja trīs modulus iekļaut šajās bilancēs. Viens būtu e, gaisa piesārņojums, gaisa emisijas, e, par to esam diezgan labi informēti, kādas gāzes tiek emitētas. E, tad e, finanš, finansiālās izmaksas, e, vides nodokļi, vides nodevs, treškārt materiāla plūsmas sabiedrībā dažādi kvantitatīvi rādītāji šajā jomā. Un tas varētu būt iesākums, bet varbūt par maz. E, parlaments prasīja arī uh, ūdens kvalitātes bilances, enerģētikas bilances, uh, mežu, uh, veselības bilances. Bija strīdi arī par to, vai varbūt par jūru uh, bioloģiju un ekoloģiju būtu jābilancē. Uh, metodika šeit vēl ir jāuzlabo, bet ir panākt zināms progress komisijai tagad eh, līdz 2013. gada beigām vēlākais būs jāsagatavo ziņojums un iespējams arī šīs regulas aktualizēta versija. Es ceru, ka gada desmitu beigās bez eh, iekšzemes koprodukta būs arī uh, ekosociālais produkts. Tas ir mūsu mērķis. Paldies, kolēģi, par jūsu runu. Paldies arī par jūsu. Uh, Eh, precīzo runas laiku ievērošanu, tā, tā ir parādība šeit parlamentā. Eh, komisārs Oli, Oli Rēna kungs Eiropas komisijas vārdā lūdzu dod jums vārdu. Paldies priekšsēm, godātie deputāti. Kā referents Jolainen kungs sacīja, komisijas mērķ, eh, dokumentu mērķis ir radīt kopīgu juridisku pamatu šādu datu eh, savākšanai un uh, tālākai apstrādai un sabiedrības informēšanai. Tātad uh, pār vidas ekonomiskiem kontiem. Tas viss ir vērsts uz ilgspējīgu attīstību. Ar šo priešlikumu komisija ir uh, prezentējis savu pirmo darbu rezultātu, uh, kā paplašināt mūsu uh, ceļkārti Uh, un redzesloku ietverot tajā vairākā nekā tikai iekšzemes koproduktu. Šie dati ļaus mums vides faktors ņemt uh, labāk vēlā, vērā un izvērtēt to miedarbību ar tautsemniecības uh, rādītājiem. Kā rezultātā mēs varētu nonākt pie tā redzīgākas politikas. Trīs institūciju sadarbība ir bijusi veiksmīga, un tādēļ es uzskatu, ka mēs savu kopīgo mērķi esam sasnieguši, proti šī pamat regula ir sagatavota pār vidas ekonomiskiem kontiem, un tajā ir iekļaut trīs rādītāji pagaidām - gaisa emisijas, e, vides nodevs un nodokļi, kā arī uh, Um, Pagaidām dalību valstīs šie dati tiek vākti fragmentāri, un tādēļ komisija uzskata, ka sākotnēji mēs nevaram dalību valstīm likt ievākt datus arī par citām jomām. Par šīm trijām jomām dalību valstis varētu ievākt datus jau šobrīd. Šī regula ir labs pamats statistiskas informācijas vākšanai, kas ļautu mums spriest par ekonomikas un vidas miedarbību. Mēs ceram, ka nākotnē papildināsim šo pieju arī vēl papildus moduļiem, kurus Jolēnens piemin savā ziņojumā. Uh, Ir daudz šie piedāvātie moduļi, taču katram no tiem ir atšķirīga metodiskā uh, gatavība. Ja mēs runājam, piemēram, par meža saimniecību un par zīvju krājumiem, tad šajās jomās jau ir zināmas iestrādes. Mēs domājam, ka nākotnē šim regulas pamattekstam varētu būt pielikumi, tapt pielikumi par jauniem moduļiem. Komisija ik pēc trim gadiem ziņos par, parlamentam un padomē par uh, notikuma attīstību šajā jomā, par jaunu moduļu izstrādāšanu. Un, ja tas būs piemēroti, tad komisija nāks klajā ar jauniem normatīviem aktiem par jaunu moduļu iekļaušanu šajā regulē. Godātie deputāti, priekšsēdētāji kungs, es gribētu nobeigt ar pateicības vārdiem Jo Lēnenam, tāpat arī ēnu referentam Mārtin kungam un visiem vides un uh, mm, ekonomikas komitejas deputātiem par viņu ļoti konstruktīvo pieeju un ārkārtīgi vērtīgo ieguldījumu šīs idejas attīstībā. Lielas paldies komisāram! Un tagad ekonomikas komitejas vārdā izteiksies Hans Pēters Martins. Paldies, priekšsēd! Ja, jo Lainens un es runājam par pagājušās tūkstošgadus politiskām pozitīvām, tad mums e, domas sakrīt bieži. Tā arī ir attiecībā uz šo ziņojumu. Tas ir labs ziņojums, saprātīgs un svarīgs. Jo statistikas var būt seksīgas e, tādā laikmetā, kad Eiropas Savienībai ir lielas problēmas ar eiroskepsi un bieži īstenībā nepamatot, ja mēs raugamies uz lieliem jautājumiem, nevis uz citiem, eh, kuros Jolaina no mans domas bieži dalās. Es uzskatu to par pozitīvu, ka es šeit varu stāvēt ne tikai kā neatkarīgais deputāts, bet kā tāds, kurš ekonu komiteja ar šo atzinumu, tas nebija eh, ēn referenta uh, viedoklis, bet atzinums, kas ir pat plašāks par eh, šajā gadījumā vadošo vīdes komiteju ar 37 pret 0 balsīm pārstāvēt šo pozīciju. Ko tas konkrēti nozīmē? Mēs vēlamies eh, Eiropas ilgspējības statistiku eh, un tas būtu īsts solis uz priekšu, īpaši jauniešu acīs, kuri vēlas, ka mēs vienotos pār jauniem mērķiem, lai Eiropa šajā brutālajā uh, sacensībā ar ASV, Ķīnu un citām lielvarām varētu uh, arī uh, tāda plašāku spildu skatot, uh, turēt uh, avangārdā. Un kas attiecas uh, uz moduliem. Tie visi ir izstrādāti 70. un 80. gados un būtu jauki, ja komisija varētu savu darbu pātrināt attiecībā uz modulu izstrādi. Es priecājos, ka Eurostatā e, e, darbā arī ir notikusi zinām iekustēšanās, arī ja uh, e, uh, fons ir bijis tāds diezgan bēdīgs attiecībā uz Grieķiju, piemēram. Uh, bet ar 37 pret 0 balsīm mēs uzskatām, ka šādas Eiropas ilgspējas statistikas radīšanai komisijai ir vajadzīgs eh, lielāks finansējums, bet to var panākt ar esošu resursu pār. Uh, likšanu no citām jomām, beidzot izmantosim tos līdzekļus, ko esam ietaupījuši uz paplašināšanu un izmantosim tos tur, kur tie vajadzīgi, lai Eiropas projekts darbotos. Paldies, kolēģi, tad DPP e grupas vārdā Horsts Šnelhārta kungs. Paldies, priekšsēžu kungs, dāmas un kungi. Kad es lasīju Eiropas komisijas pirmo e, priekšlikumu, bija ļoti skeptisks taču es uzskatu, ka tas, ko referenta kungs un ēreferenta mana priekštece Žolī kundze ir prezentējis, tas jau ir darbs, ko mēs varam vērtēt atzinīgi. Jo lielākā daļā dalībvalstu vidas ekonomiskie dati eh, attiecībā uz šiem trim modoliem jau tiek apkopot, un mums ir nepieciešams skaidrs skatījums uz to, uh, kādi tad ir mūsu pūliņa rezultāti attiecībā uz gaisa e, emisijām, vides e, e, nodokļiem, nodevām un materiālu plūsmām. Tas mums ļaus e, pilnīgāku kopskatu iegūt pār e, sabiedrības attīstības kvalitāti un kā vi, e, vidas politiku uzlabot. Bet es vēlos arī teikt dažus brīdinošus vārdus Mēs eh, daudz runājām par birokrātijas samazināšanu. Es gribētu aicināt komisiju neradīt šeit jaunas birokrātiskas struktūras. Tas būtu tieši tas, ko mēs negribam. Tādēļ es arī jautāju komisijai, vai jūs esat iecerējuši jaunas uh, uh, amatus radīt komisijā vai iztiksiet ar esošajām. Svarīgi būtu, lai e, šeit netiktu radīt papildus sloks Eiropas nodokļu maksātājiem. Es domāju, ja 2013. gadā būs pirmais starposms ziņojums, tikai tad mēs varēsim pieņemt lēmumu par papildus modeļu iekļaušanu šajā jaunajā sistēmā. Mums tad būs iespēja izvērtēt, kā tā ir uh, attīstīsies un kā tā ir ietekmēs likumdošana. Es biju izbijies, ka eh, šodien par to īstenībā nemaz nebija paredzēts runāt parlamentā, un tā būtu bijusi nopietna kļūda. Kā referents sacīja, šeit mēs radam kaut ļoti pavisam jaunu. Paldies, un tagad vārds Maritai Ufskogs kundzei no sociālistiem un demokrātiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu piekrist iepriekšējiem runātājiem tik tiešām ir ļoti svarīgi, lai mums būtu tāda vidus politika, kas būtu balstīta uz faktiem. Lai tādu iegūtu, mums ir nepieciešama vesela virkne rādītāju, indikātoru, kas būtu ticami, ticamāk nekā šobrīd. Mums jāspēj pārbaudīt, vides un tautsēmniecības parametri un jāsasaista to, bet mēs nevarēsim pārvaldīt pārmaiņas un pieņemt atbilstošus lēmumus, ja mūsu rīcībā nebūs patiesu datu. Šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai mums šādi dati būtu, taču viss atkarīgs no tā, kā tas darbosies praksē mums būs iespēja domāt par citiem faktoriem un strādāt pamatoties uz citiem statistikas datiem, ne tikai uz vienu pašu IKP kopumā. Ir nepieciešami Eiropā salīdzināmi dati, tā lai mēs varētu salīdzināt progresu, kas panākts atsevišķās dalību valstīs, un izdarīt secinājums par to, kura politika darbojas labi un kura būtu jāmaina, lai tā nekaitētu tautsēmniecībai un videi kā jau šeit tika teikts, ir ļoti svarīgi, lai mūsu politika varētu, būt, varētu garantēt. kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu ir ļoti svarīgi um, um, pamatīgi izvērtēt resursu izlietošanu. Un tagad uh, Gerbrandī kungs liberāļu un demokrātu vārdē. Es gribētu pateikties Jolēnen kungam par ziņojumu. Daudzus gadus esam strādājuši pie šī jautājuma, un tagad šķiet beidzot esam spēruši pirmo soli, lai radītu eh, šos te ilgspējīgos vidus ekonomiskos kontus. Tie mums noteikti ir vajadzīgi. Šobrīd mūsu rīcībā esoša ekonomiskā sistēma gluži vienkārši nedarbojas adekvāti jo mūsu sabiedrības pārstāvji joprojām grauj vidi, eh, dabu un nemaksā neko par to visas izmaksas sēd sabiedrība. Kāpēc ilgspējīga enerģija joprojām ir dārgāka nekā tradicionāla? Iemesls pavisam vienkāršs naftas un gāzes maksu mēs pilnībā neizmaks, nesadzam kā sabiedrība. Šķiet, ka šis ziņojums ir ļoti tehnisks pēc savas būtības, bet patiesībā tajā ir runāts par lietām, kas ir svarīgas visai sabiedrībai. Ja mēs spējam kaut ko izmērīt, tad esam informēti par šīm parādībām. Eiropas vidas ekonomiskie konti ir ļoti nepieciešami, ja mēs vēlamies patiesi ilgtspējīgas ekonomikas ieviešanu. Taču, prezident kungs, es gribētu aicināt gan Eiropas komisiju, gan arī dalību valstis praksē kaut ko darīt ar to statistiku, kas tiks iegūta ar jauno sistēmu. Mērījumi nav pašmērķis, tā ir informācija, kas mums arī pienācīgi jāizmanto. Tas ir tas nākamais solis, kas mums būtu jāspēr. Es tiešām no sirds ceru, ka tas novadīs pie tā, ka simtiem miljārdu eiro, kas subsīdijās tiek izmaksāti un ar kur palīdzību tiek grauta vide šobrīd, vairs netiks izmaksāt nākotnē. Gribētu pateikties jau Lēninam referentam un vēlreiz atkārtot, ka šīs ir tikai pirmais solis, ceru, ka tiks spērt arī nākamie. Paldies! Nākamais runātājs Tremopolis kungs, kas pārstāv zaļo politisko grupu. Mani sauc Tremopolis priekšsēdētāja kungs, bet paldies, ka devāt man vārdu. Šeit uzstājās dažādu politisko grupu pārstāvji, un viņi teica, ka mums ir nepieciešams detalizēt, izvērtēt Eiropas vidas politiku. Lai to varētu izdarīt, mums ir nepieciešami ticami dati. Mums jāpārliecinās par to, lai datus varētu ievākt līdzīgā veidā un arī salīdzināt. Taču ļoti bieži šie dati rodas izmantojot dažādās valstīs atšķirīgus indikātors, jo mērījumi ir atšķirīgi. Mērījumi metodas, nu piemēram, eh, dažās valstīs trūkst dabas resursu, dažās ir apšaubāmas kvalitātes dabas resursi pieejami, un nedrīkst aizmirst arī šo dabas resursu ekonomisko un sociālo vērtību, kas nevienmēr tiek pilnībā aplēsta. Es domāju, ka mēs nedrīkstam vākt datus tā, lai sūtītu nepareizos signālus lēmumu pieņēmējiem. Mēs nedrīkstam vērtēt vidi tā, lai tā tiktu aizvien vairāk izsmelta. Vides ekonomiskajiem kontiem ir jābūt pilnīgiem, uh, tajos jāiekļauj daudz un dažādi indikātori, ne tikai tie, kas saistīti ar IKP. Eiropas komisijai ir jāņa, jāpieņem lēmumi pamatojoties uz šiem jauniem indikatoriem jaunajā pārskata posmā. Datiem ir jābūt ticamākiem, tad mūsu pieeja būs pareizāka. Un tad mēs varēsim labāk risināt tādus jautājumus kā oglekļa pēda, ko mūsu sabiedrība atstāja, un vīdes jautājuma integrēšana daudz un dažādos tautsemniecības jautājumos. Nedrīkstam aizmirst par sociālajiem indikatoriem, kā piemēram par sabiedrības nabadzības indeksu. Šobrīd ar šo priekšlikumu mēs piedāvājam skatīties tikai uz gaisā esošiem emisijām, uz vidas nodavām un makroekonomisko materiālu plūsmas jautājumiem. Tas nebūtu vēl netuvojas lietas būtībai, ko es gribētu redzēt risināmu šeit, kas varētu novest pie plašākas pieejas. Paldies! Godātie kolēģi, saka priekšsēdētājs, gribētu jūs aicināt izteikties nedaudz lēnāk. Daži runātāji runā ļoti ātri, un līdz ar to tulkojums nav pilnīgs, ja jūs runājat pārāk ātri. Nākamais runātājs Pols Natols no EFD grupas. Well... Priekšsēdētāja kungs, regulējums par Eiropas ekonomiskajiem vides kontiem izklausās ļoti Eh, šī regula izklausās ļoti garlaicīgi, taču šķiet, ka tas ir arī visbīstamākais ceļš. Jums liekas, ka nodokļu maksātāji vispār tas interesēs. Tad te vienkārši e, mums jāapzinās, ka te tiks uzskaitīts, ka aizsācošās emisijas ar vidi saistītie nodokļi, tā ir tāda kā sovietizācija, vienkārši datu uzskaitīšana, kāda vēl dati. Nu, būsim atklāti, kāpēc jūs gribat šo datus, lai jūs varētu uzlikt nodokļus un tos kontrolēt, un tad, lai veidot vēl vairāk statistikas datus. Pirmkārt, šī ir regula, tā nav direktīva un regula vienkārši tik eh, šauju uz priekšu, apējot parlamentus, un tas tiešām ir bīstami. Šādā veidā demokrātija izmirst. Paldies, kolēģi, saka priekšstādātājs. Jums ir zilā karta, vai jūs esat gatavs atbildēt uz jautājumu? Mārtiņš un tad Zēberkungs. Mārtiņ, deputāti Mārtiņ, lūdzu jautājums no jūsu puses laikam kā Eiropas parlamenta deputāti. Mēs tomēr esam ievēlēti. Un ja jūs uh, eh, uztveri tādu, ka esat tikai britu deputāts, varbūt jūs varat arī tikai no britu viedokļa atbildēt man jautājumu. Bet jūs runājat par statistikas ceļā tādu sovietizāciju. Vai tiešām jūs tā domājat? Vai jūs uzskatiet statistikas uzskait par sovietizāciju? Vai jūs nedziet, ka konkrēti statistiski rādītāji par dzīves apstākļiem, inflāciju, bankas kontroli un tā tālāk? ir tiešām eh, nepieciešami un ka arī sabiedrībai ir jāvar eh, šādiem datiem piekļūt, kā arī lēmu pieņemējiem, eh, lai viņi varētu ilgspējīgs lēmums pieņemt, jeb šo, jums tas šķiet viss kā tikai sovietizācija no Britu viedokļa raugoties. Paldies! Nu labi, pirmkārt sacīšu, fakts ir tāds, ka patiesībā Parlamentam patīk kontrolēt visu lietas no centra, un līdz ar to neviens no komisāriem patiesībā netiek tautas balz, ievēlēts. Un viņi lēma par visas Eiropas lietām. Jā, es tiešām uzskatu, ka tā ir sovietizācija, Eiropas sovietizācija. Un vēl kas svarīgāk, šiem lēmumiem būtu jā, jātik pieņemtiem dalībvalsts līmenī, bet šīs regulas apiet visus parlamentus. Uh, tos cilvēkus, kurus Britu tauta ir ievēlējusi par saviem pārstāvjiem. Jā, tā ir Eiropas sovietizācija. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tas bija pirmais runātājs, otrais runātājs Rihards Zēbers. Divas minūtes, lūdzu. Man bija īstenībā jautājums vēl iepriekšējiem runātājiem, vai tas tiks pieņemts, priekšsēškungs? Īstenībā ļoti vienkārši jautājums. Uh, labi. Uh, Jā, mans jautājums būtu bijis e, vienkārši. Natal kungs pukojās par kaut ko tādu, e, ko patiesībā daudz valsts jau kopš 2006. gada dara. Un tas ir process, e, teiksim, Jolainikungs ir paveicis lielisku darbu, un šeit beidzot likumdošanas forma iegūs kaut kas, kas sen jau notiek. Tam nav sakara. Sovietizācija dati ir tikai tik kvalitatīvi, cik tie ir. Uh, salīdzināmi, un tas ir centrālais jautājums. Tieši tādēļ mums arī ir e, Eiropas tautsēmniecības e, e, kopie statistiskie rādītāji, un tas nāk arī par labu Lielbritānijai. Šādi mēs gūstam objektīvus kriterijus, kā salīdzināt tautsēmniecību uh, kvalitāti, bieži dolārs ir atskaits punkts, bet šī ir iespēja arī eiro kā uh, valūtai, kas uh, tiek izmantot starptautiski dat salīdzinām datu, salīdzināšanai uh, kļūst nozīmīgāks. Bet uh, atcerēsimies kaut vai par Fukushima. Uh, Fukushima uh, pozitīvi ieteiks mēs. Uh, Eh, Japānas eh, koprodukti, jo tur būs daudz investīcijas nepieciešams, bet eh, tas ignorē šī atgadījuma, šīs katastrofas ietekmu uz dzīves kvalitāti šajā valstī. Tieši tāpēc mums ir nepieciešama šāda statistikas skatījuma paplašināšana. Šodien ir pirmais solis tajā virzienā, jo ja mēs investējam mazāk, ja mēs mazāk enerģiju patērētu, tad uh, iekšzemes koprodukts it kā samazinātos. Nu, arī Natalkungam nevar būt iebildumi pret to, ka mēs šeit sākam skatīties plašāk. Mūsu politikai ir jābūt Eh, objektīvāk pārbaudamākai, kādi nodokļi eksistē. Mēs vēlamies uzlabot likumdošanas kvalitāti, un ja jūs nebūtu Eiropas Savienības daļvalsts, tad jums būtu tie paši e, pro, e, soļi jāspēr, citādāk jūsu e, politika nebūs ilgspēja. Tad paldies komisijai un jo Lainenkungam par lielisku ziņojumu. Paldies, kolēģi kungs. Saka priekšsēdus, nākamais runātājs būs Kritons Arsenis. Pusotru minūtu. Liels paldies priekšstādātāji komisāru kungs kolēģi. Arī es no savas puses gribētu uzteikt Džo Lainenu par viņa milzīgo ieguldīto darbu saistībā ar šo ziņojumu. Tiešām ir ļoti svarīgi mums virzīties tālāk uz eh, sociālo, ekonomisko un vides uzskaitīšanu. Jo krīze mūs ir skārusi tā, ka tā skar arī vidi, taču tā mums neparedz nekādu manevru telpu, mums ir jārīkojas. Kā sacīja Zēberkungs, mums ir jāvirzās uz atšķirīgu sistēmu. Paraugieties, piemēram, uz meža ugunsgrēkiem. Meža ugunskrēki Grieķijā iznīcināja milzīgu daudzumu hektoru, tas arī piesār, tie arī piesārņoja gaisu un ūdeni šajos apvidos. Un šāda veida atgadījumi nav izmērām tikai ar IKP. Protams, ka lielākās sekas ir novērojams ilgtermiņā, un ilgtermiņā šī valsts būs nabadzīgāka nekā tā bija laikā. Protams, ka jaunā sistēma nav nevainojama, taču tas ir nozīmīgs solis pareizajā virzienā. Tā mēs iegūsim uh, labāku īstenības kopainu. Un uz tās pamat mēs varēsim veidot politiku, kas labāk atbilst īstenē situācijai un ļaus mums labāk uzlabot Eiropas ekonomiku. Paldies! Rika Manerkundze, vien minūte. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, vispirms es gribētu apsveikt Jolainen par šo svarīgo lielisko ziņojumu Šī regula ir ļoti svarīga, kā jau šeit daudzi par to izteicās, jo tā kļūs par juridisko pamatu svarīgiem lēmumiem. Tā būs pamats eh, visaptverošai kontu sistēmai. Runājot par tās aptvērumu, svarīgi ir tas, ka sākumā tiek ņemts vērā gaisā esošās emisijas, atkrituma rašanas, rašanās ierobežošana un ar vidi saistītie nodokļi. Protams, ka te jāņem vērā, ka situācija dažādās valstīs ir atšķirīga saistībā ar nacionāliem kontiem. To pieminēja arī komisārs. Runājot par jaunajiem modeļiem, svarīgi, ka šeit tiek ņemt vērā arī e ES 2020 stratēģija. Paldies! Viena minūte mūsu kolēģim Rasi no Brīvās uh, Eiropas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Šī regula ir daļa no pasākumiem, kuru mērķis ir integrēt dažādos datus. Es domāju, ka ir nepieciešams izvērtēt politikas gan tautsemniecības, gan vidas jomā. Es varu atbalstīt kopumā šo komisijas priekšlikumu, taču domāju, ka ir nepieciešams e, izvairīties no papildus birokrā, birokrātijas radīšanas. Mēs redzam, ka kaut kas tāds jau tiek darīts, tādēļ mana grupa e, atturēsies balsojumā. Referents piedāvā jaunus grāmatvedības parametrus pirmajā lasījumā. Uh, mēs ierosinājām pārskata klauzulu. Pārskatīšanas klauzulu šim te priekšlikumam, tā, lai mēs praksē varētu redzēt datu vākšanas progresu un uzlabot to. Es kopumā uzskatu, ka visi šie jaunie moduļi un to ieviešana eh, beigsies tikai ar papildus birokrātiju. Paldies! Nākamā runātāja Sofija Konīkundze, lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšādātāja kungs, godātais komisāri, kolēģi! Manuprāt, politika nozīmē rast labāko risinājumu tām problēmām, ar kurām sastopamies. Taču kā rast šo risinājumu, ja mēs nezinām, kāda ir problēma pēc dabas un kāda ir potenciālie risinājumi? Lūk, tas ir pamat jautājums, uz ko mums jāatbild. Mums jārunā ne tikai par vides uh, jautājumiem izolēti. Ir absolūti nepieciešams politisko lēmumu pieņēmējiem uh, balstīt savus lēmumus uz pēc iespējas plašākiem, pamatīgākiem datiem par aktuālo situāciju. Eiropadome 2008. gada jūnijā tieši nonāca pie šāda secinājuma, aicināja Savienību un tās dalību valsts paplašināt nacionālos kontus, uh, iekļaujot ilgtspējīgas attīstības aspektus. Es esmu ļoti priecīga par šo iniciatīvu un par Eiropas komisijas priekšlikumu, jo es domāju, ka tas ļaus mums vairāk ko uzzināt par gaisā esošām emisijām, par vīdes nodavām un par materiālos plūsmas kontiem. Taču šis grozījums būtu jāgroza balsojot rīt tā, lai šie savāktie dati būtu pietiekami pamatoti un noderīgi, un arī, lai šī pieeja attiektos uz pilnīgi visām dalību valstīm. Tik tiešām, kā mēs varam definēt Eiropas politiku, ja mums nebūs datu par visām dalību valstīm kopumā, kas aprakstītu situāciju. Un nobeigumā es gribētu atbalstīt divas ļoti spēcīgas idejas šajā ziņojumā, ko tautas partija aizstāv. Pirmkārt, iespēja Eiropas komisijai eh, īstenot eh, deleģētos aktus, un eh, šī te ideja būtu jāpārskata tik pēc pieciem gadiem. Otrakārt, pārskatīšanas klauzula ir absolūti nepieciešama. Pēc eh, kādiem gadiem mēs redzēsim, ka būs nepieciešama atkal jauna dati, taču viss nāk savā laikā. Es domāju, ka šīs regulas projekts ir patiesas solis uz priekšu pareizā virzienā, un turpināsim strādāt šajā virzienā. Paldies, Karin Kādenbachs kundze, pusotru minūtu lūdzu. Godātais priekšsēdu komisāra kungs, darbie kolēģi, arī no savas puses vēlos sirsnīgi pateikties Jolainanam. E, šī, šis normējums sen bija nepieciešams. E, kad mūs ievēlēja parlamentā, daudz no mums rēķinājās ar to, ka Eiropas parlaments pieņems ilgspējīgs lēmums un ka tie būs jau balstīti, jau balstīti uz šiem datiem, bet uh, Diemžēl nācās konstatēt, ka lielākā daļā dalībvalsts e, šādi statistiski dati eksistē, bet tiem vēl nav dots kopīgs ietvars un tādēļ arī cieš uh, parlamenta darba ticamība sabiedrības acīs. Mēdījos mēs vērojam polarizāciju uh, starp vides un ekonomiskām interesēm, taču šie dati mums ļautu kopskatā tās redzēt līdzsvarotāk. Uh, ja kaut kas nāk par labu videi, tas nāks par labu arī tautsemniecībai, un uh, arī tas, kas uh, veicina tautsemniecību, var veicināt vidi. Uh, tā tad. Uh, Tā arī mums, kā politiķiem, būtu jāskatās uz šiem jautājumiem. Mums ir jāuzlabo dzīves kvalitāte kopumā, ne tikai darbietās, bet arī videi. Tādēļ var tikai piekrist jau Lainena kunga izteiktai vēlmei, ka uh, Mums jāvirdzās no iekšzemes koprodukta uz ekoloģisko sociālo produktu eh, š, eh, līdz šī gada desmit beigām. Es domāju, ka pirmais solis šajā virzienā tagad ir spērts, un tādējādi arī mums var izdoties eh, Eiropas politikas ticamību vidas un tautsamiecības jomās uzlabot. Sirsnīgs paldies, turpinām darbu. Paldies, vārds Kristai Klasei, divas minūtes. Priekšseškungs, komisāra dāmas un kungi, laba statistika uh, ir jābūt pamatā mūsu nākotnes politikai. Ja dalība valstis harmonizēs savus statistiskos datus e, šajās svarīgās jomās, kas skar mūsu nākotnes politiku, tad uh, politikas kvalitāte uzlabosies. Tādam jābūt mūsu mēķim. Tad ir jautājums, kādas secinājumus no šiem datiem varēs izdarīt, lai Eiropas sociāli sociālā joma, tautsaimniecība un vide attīstītos līdzsvarot. Eiropas komisija uh, vēlas uh, tātad piedāvā trīs moduls, lai apkopotu gaisa emisijas datu uh, par uh, vides uh, nodokļiem un nodevām, kā arī materiālām plūsmām, uh, kas sevi ietver arī uh, augu valsts izcelsmes produkts, piemēram, labību, uh, Uh, un uh, augļus. Uh, taču kā būtu vērtējam šo statistisko rādītāju kvalitāti? Nē, esmu tik optimistiski kā daži kolēģi. Es apšaubu birokrātisko pūliņu efektivitāti un arī apšaubu šī pasākuma objektivitāti kopumā. Vides ekonomiskās bilants uh, un atsevišķu izstrādām pat augu eh, CO2 emisiju bilanču radīšana eh, tomēr ir apšaubām. Eh, ražošanā, transportā, attiecībā uz augiem, piemēram, arī tas viss būtu jāņem vērā. Tādēļ es apsveicu, ka tagad panāktajā kompromisā uh, tiek fiksēts, ka papildus uh, statistiski uh, dati tiek tikt pieprasīti tikai pēc elstības novērtējuma un ka dalību valsts kompetence nedrīkst tikt ierobežot. Arī šādas uh, programmas ir jātīst bez papildus finansējuma un birokrātijas. Paldies, tagad vārds Čoboš Šandor Tobaidi kungam pusotru minūtu. Paldies! Mans kolēģis deputāts jau Laidens ir izstrādājis priešlikumu, un tas e, ir svarīgi gan no vides, gan no sociālā, gan no tautsemniecības viedokļa. E, e, projekts ļaus mums veiksmīgāk virzīties uz vidas mērķu veicināšanu un dos tam arī statistikas, ko nepieciešamo pārā, pamatu. Uh, Ir e, dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs jau pieejami dati attiecībā e, uz e, arī ūdens resursu izmantošanu tam līdzīgi, bet mums trūkst kopīgu statistisku datu par, šo, par šiem visiem rādītājiem. Kā lauksaimniecības komitejas ilgadīgs deputāts uzskata par nepieciešamu ka mēs redzam, kāda ir eh, vides uh, izstrādājuma sociālā uh, vērtība, un tas viss nav iespējams bez kvalitatīva statistiskā pamata. Pretējā gadījumā mēs neredzēsim, cik lielā mērā zemnieki veicina uh, dzīves kvalitāti kopumā. Uh, Eh, cik lielā mērā viņi rāda eh, tautsaimniecības tādētos blakus produkts, kas bieži statistikā netiek ņemta vērā. Tieši tādēļ man šķiet šis eh, ziņojums progresīvs un ilgspējīgs vārda pozitīvā nozīmē. Tagad vārds, tagad būs brīvā mikrofona procedūra, kurā pirmās runātājs būs Pauls Rübiga kungs, vienu minūti. Runātājs iesāk bez mikrofona. Paldies, priekšsēžkungs. Eh, Blakus esošais mikrofons par laimi darbojas. Par statistiku daudz tiek eh, diskutēts un notiek par to daudz strīdiņu. Bet eh, šeit ir jāņem vērā arī fizisko personu datu aizsardzības apsvērumu, tāpat laikā nodrošināt caurskatāmību un datu salīdzināmību. Tieši tāpēc ir jārada arī reprezentatīva statistika, uh, Eh, tādajādi iegūstot eh, eh, ar šādām procedūrām, tātad arī nākotnē būs jāstrādā arvien vairāk, automatizējot šos procesus un līdz ar to radot labu bāzi politisko lēmu pieņemšanai nākotnē. Paldies, priekšsēžkungs. Paldies. An Angelika Vertmanes kundze vai Vortmanes kundze. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji vidas eh, ekonomiskie dati būs svarīgi, lai eh, politiskos lēmumos, eh, lai tie varētu būt il, ilgspējīgāki un līdzsvarotāki. Šie dati būs ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu spriest arī par tautas saimniecības ekonomisko iedarbību un sekām saskaroties ar klimata izmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, mēs e, redzam, ka jāspēr pretsavsākumi un sabiedrība to arī plaši atbalsta. E, bet tas viss ir iespējams tikai ar e, kvalitatīviem datiem, tādējādi e, precīzāk mērot e, ilgspējīgas tautsaimniecības e, devumu kopumā. Paldies, un tagad vārds Cavēlas kundzei minūte. Paldies, priekšsēdētā. Arī es no savas puses gribētu sveikt Lainena kungu par viņa milzīgi nozīmīgo ziņojumu. Es uzskatu, dāmas kungi, ka Eiropa ir nonākusi tādā situācijā, kad mēs tiešām cīnāmies, pastāv cīņa starp uh, Uh, vides aizsardzību un progresu. Šīs lietas ir cieši saistītas. Mūsu pilsoņi apzinās uh, iespaidu ietekmi uz vidu, un šādi statistikas dati mums ļaus gūt ieskatu, kas tieši notiek Eiropā. Trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, mums ir jābūt uzticamiem datiem par ekoloģisko situāciju. Uh, dalībvalstīs. Es piekrītu tam, ka ik pēc pieciem gadiem ir jāizmanto pārskatīšanas klauzula, jāpastāv kopīgiem mērījumiem saistītā, saistībā ar vide Eiropā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Obermājiem kungam. Uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Ja mēs vēlamies saglabāt vidi nākamām paudzēm, tad mēs nedrīkstam šķirti skatīties uz tautsemniecību un vidas politiku. Tādēļ ir saprātīgi vidas politikas faktors ņemt vērā statistisko rādītāju eh, apkopošanā, taču, ja Eiropas Savienība centralizēti pieprasa no dalībvalstīm eh, statistiskus datus, tad būtu jādomā eh, arī par sensitīvām jomām, kā atompolitika, gentehnoloģijām un uh, arī attiecībā uz pārtikas piesārņojumu. Uh, šeit kļūst skaidrs arī nesen bija šis pārtikas skandāls Vācijā, uh, ka Eiropai ir pārāk maza ietekme attiecībā uz lieliem uzņēmumiem, piemēram. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Un visbeidzot, brīvā mikrofona procedūrā, kā Eh, izstājāt, uz, kā pēdējais uzstājāties jūs, un tagad vārds komisāram Reina kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti. Atbildot uz paldies par šīm eh, būtiskajām debatēm, es domāju, mēs visi piekrītam uh, par to, cik svarīgi ir šādi dati par ekonomikas kontiem. Un tad mums ir jānosaka, kāda būs nākošie soļi, izmantojot politikā šos datus. Un es gribētu eh, mazliet pakomentēt, sniedzot atbildi uz jūsu jautājumiem. Šī ir pirmā regula, kas piedāvā šos trīs modeļus. Un otrā, otrā pakāpe saistībā ar šiem modeļiem tiek gatavota līdz 2012. gada beigām. Un ir paredzēts arī trešais solis, tātad darbs turpinās. Un runājot par šo administratīvo slogu, šī regula neradīs nekādu jaunu slogu uzņēmumiem, jo mēs izmantosim jau esošos administratīvos statistikos datus un patiesībā apvienotā karalīste ir līdere vides kontu informācijas sniegšanā. Tas arī ir vērā ņemams fakts. Turklāt, runājot par statistikas datiem saistībā ar Lainena, Mārtena un citu sacīto, mēs esam panākuši nozīmīgu progresu, uzlabojot Eiropas statistikas sistēmu pēdējo pusotru gadu laikā. Pašreizējā komisija ir izstrādājusi pirmo likumdošanas aktu pagājušā gada 10. februārī. Tas bija pirmais eh, eh, tiesība akts, kas eh, tika pieņemts pēc tam, ka jūs nobalsojat par komisiju. Un tas attiecās uz Eirostatu. Šis, eh, šī regula paredzēja, ka Eurostats var pārbaudīt statistikas datus jau to izējas punktā. Un tas ir ļoti svarīgi konkrēti Grieķijas gadījumā. Otrkārt, rīcības plāns Grieķijai tika īstenots un tiek īstenots arī tagad, un gada laikā Tas ir nodrošinājis mums eh, pārskatu par Grieķijas statistisko sistēmu. Un eh, situācija ar nepareiziem statistikas gatiem jau, datiem jau lielā mērā ir uzlabojusies, un Eurostat šo datus tagad var validēt, pārbaudīt. Un visbeidzot, mums nav vajadzīgi resursi, šai tēmai vides konti, taču es piekrītu Mārtiņu kungam, ka mums ir nepieciešami pietiekoši līdzekļi, un patiesībā es izmantoju šo nedēļu, eh, lai eh, Luksemburgā pirms eh, neilga laika satiktos ar statistikas Eurostat direktoru lai mm, nolēmtu, kā mēs varam uzlabot mūsu resursu pieejamību Eurostat saskaņā ar mūsu jaunajām prioritātēm. Taču es neņemtu šos resursus no paplašināšanās uh, procesām atvēlētiem līdzekļiem, kā šeit tika ierosināts. Mēs vēlamies, lai stabilitāte un miers šajos reģionos, Balkānos, Uh, ir mūsu galvenā prioritāte. Un paturiet prātā, bez mūsu uh, maigās varas uh, Radičs nebūtu. Mladičs neatrastos tagad Hāgas tribunālā. Lielas paldies, priekš, uh, komisāra kungs, turpina priekšsēdātāji. Un tagad vārds uz divām minūtēm Lainen kungam, referentam. Mīļie kolēģi, Paldies par piedalīšanos debatēs, kurās es saklausīju plašu atbalstu vidas bilanču eh, sastādīšana Eiropas Savienībā. Bija tikai pavisam nedaudzi, kas tam nepiekrīt. Piekrīt arī kolēģei Kārinai Kādenbahai eh, attiecībā uz to, ka daudz domāja, ka tāda eh, rādītāja sen jau eksistē, un mums ar pārsteigu jākonstatē, ka to vēl nav. Un tādēļ mēs e, e, spriežam par vides stāvokli Eiropas Savienībā īstenībā neinformēti būdami. Kolēģis Gebrandis sacīja, ka e, ir cieši saikne starp zināšanām un sirdsapziņu. Mums ir nepieciešams kvalitatīvāks statistisko rādītāju pamats lēmumiem, ko mēs pieņemam. Vides bilants mums palīdzēs. Uh, Es 2020. gada stratēģijā ilgspējība ir uh, galvenais vīzraksts, tā var teikt, un es ceru, ka nākamo gadu gaitā e, šo uh, stingro pamatu mēs ieliksim, lai mēs 2020. gadā varētu konstatēt, vai uh, ir bijuši panākumi vai nav. Mēs zinām, ka iekšzemes koprodukts mums nedod uh, iespēju spriest par dabas vai vides kvalitāti, par uh, patērēto resursu ap apjomu un par ilgspējības problemātiku kopumā. Mēs šim jautājumam piemēram arī soli pa solinis klases kundze un šie moduli jāizstrādā soli pa solim. Komisārs jau sacīja, ka no atsevišķiem noteikumiem un uh, likumdošanas normām jau pastāv prasība uh, šos datus apkopot. Eiropas Savienība, Naterkungs, tā ir arī pienākums attiecībā uz biodaudzvedības eh, konvenciju, klimata konvenciju, mēs esam kļuvuši par uh, eh, līgumslēdzēju pusi, tad mums ir jāvar arī uh, uh, kaut kā pamatot sacīt partneriem, vai mēs esam paveikuši labu darbu vai nē. Tātad liels paldies arī Eurostatam un citām iestādēm. Es ceru, ka nepieciešamie Luksemburg, resursi Luksemburgā būs pieejami. Bez resursiem šis darbs nebūs veicams. Arī šeit parlaments noteikti sniegs atbalstu. Paldies visiem, kas saprata ka šis ir politiski ļoti nozīmīgs pasākums, eh, eh, kaut kas pavisam cits, kā tas, ko mēs eh, ikdienā daram Eiropā. Liels paldies, referentkungs. Turpin priekšstādātāji līdz ar to esam noslēguši debates. Balsošana norisināsies rīt pulksten 12. Tagad pārējiem pienākuša darba kārtības punkti.